Man ir tas prieks mūsu vidū sveikt īrijas finanšu ministru, lai piedalītos ekonomiskajā dialogā, apmainītos ar viedokļiem šeit ekonomikas komitejā par ekonomisko un finanšu situāciju īrijā kā arī runāt par perspektīvām Eiropas pārvaldībā. Esiet sveicināts, prieks jūs šeit redzēt. Jūs zināt, kā pēc tam, kad smagi 2010. Eh, gadā cietāt no finanšu krīzes, eh, īrijas ekonomika ir ievērojami atvesaļojusies. 2013. gadā īrija izdenoja finanšu pielāgošanas programmu, ko īstenoja. ECB komisija SVF, kā arī jūnijā noslēdza eh, pārliek lielais parādu procedūru banku sektors ir rekapitalizēts. Īrija ir visau, visatrāk augošā ekonomika. Eirozonā, tā tas bija 2015. gadā, tātad mēs zinām, ka apvienotā karalīste arī pieņēmusi lēmumu izstāties no Eiropas Savienības, tas varētu arī ietekmēt uh, īrijas ekonomiku. Brexits ir liels nezināmais mums visiem, bet noteikti arī īrijai. Eh, tas būs arī viens no jautājumiem, ko skatīsim ekonomikas dialogā. Un eh, nekavējoties, tulīt padodu arī vārdu finanšu ministram viņa uzrunai un pēc uzrunas noturēsim eh, viedokļu apmaiņu. Lūdzu, vārds jums! Gudātie dāmas kungi deputāti, labu pēcpusdienu, paldies arī Roberto par taviem lepniem vārdiem. Es pateicos komitejai par to, ka uzaicināt mani šo pēcpusdienu diskutēt ekonomisko pārvaldību Eiropas Savienībā un ekonomisko finansiālo situāciju īrijā. Jāteic, kā īrijā mēs esam tiešām ļoti daudz strādājuši, lai pēdējo gadu laikā atgūtos. Es sāku strādāt par finanšu ministru 11. gadā mārtā Desmitā gadā deficīts ir 32% no IKP. Un um, pat izslēdzot banku transakcijas, joprojām tas uh, bija 12% no IKP. Tagad 17. Uh, gadā 0,4% ir deficīts no IKP. 2011. gada mārtā īrija vairs neaizņēmās atvērtajā tirgu. Mēs bijām atkarīgi no SSVF programmas, lai varētu turpināt attīstīties. Uh, 11. Um, gada jūlijā bija veicā nepieciešamos pasākumus. Um, arī desmit gadu obligācijas tika izdotas 0,495% vērtībā. 11. gada mārtā bezdarba rādītājs bija 14,3%, un sasniedz maksimumu 15% 12. gada janvārī. Tagad bezdarbs ir 7,7%. Eiro ekonomika ievērojami aug augs arī nu, tuvāko gadu laikā. Īru fiskālā konsultatīvā padome lēš, ka IKP 16. gadā pieaugs par 4,2% un 3,5% 17. gadā. Tagad ir 2 miljoni cilvēku, kas strādā īrijā un 2007. gadā bija tad maksimālais eh, šis nodarbinātības rādītājs, taču lēšam arī, kā vēl 43 tūkstoši cilvēki iegūst darba vietu līdz 17. gada beigām. Eirozonai Kopumā jāteic, ka IKP norāda to, ka ekonomika atgā, atgūstas, mēreni, bet atgūstas, un to atbalsta arī esošajos tendences zemes naftas cenas, kā arī vāja eiro ārējā vērtība, taču nākotnē nav tik skaidra, mm, šie stimuli pazī, pazūd. Uh, Pieaug arī globālās izaugsmas riski, tad arī nav skaidrības, kas notiks pēc apvienotās karalists referendumu, ņemot vērā lēnu atgūšanos, ņemot vērā krīzes sekas, zemā inflācija, augsts bezdarbs, kā arī Brexiti potenciālā ietekme, joprojām uz priekšā ir izaicinājumi. Nevaram gulēt uz lauriem īru valsts finanses eh, bija pilnīgi neilgtspējīgas. Eh, SSVF programma tika piemērota un esam sasniegšu ilgspējības pozīciju. Esam arī izveidojuši nodokļu bāzi. Tad 2017. Eh, gada budžetā ir arī mēs sasniegsim 0,9% IKP valdības defini, deficītu. Uh, 17. gadā šis skaits būs 0,4%. Mūsu jaunais nodokli, eh, nodokļu pēns būs 0,5% no IKP. Ņemot vērā šos aplēses, ceram, ka vīdus termiņa fiskālais mērķis tiks eh, sasniegts 2018. gadā. Līdzsvarot budžetu mūsu gad, mm, IKP īpatsvars 96% no IKP. IKP pārāds. Un, vēl ir daudz jāstrādā. Tad arī zemāk 45% no IKP zemāks um, parādu mērķis tiks uh, sasniegts līdz 2020. gadam. Būs šauka absorbētājs, tad arī uzlabojam arī valsts finanšu uh, budžeta platformu, kas būtu ilgspējīga, lai varētu finansēt ilgspējīgāks valsts, uh, ilgspējīgāks valsts pasāk, pakalpojums. Tad uh, arī nodokļa režīms, nodokļa sistēma atbilstīgi stabilitātes izaugsmas paktam nozīmē arī to, ka tiks palielināts uh, valst, valstu tēriņi, tie būs ilgspējīgāki. Tas viss ir izstrādāts, lai nodokļu politika stiprinātu ekonomisko izaugsmu, stabilitāti, kā arī ievies nepieciešamās izmaiņas. Tirgus reakcija uz mūsu valsts finanšu pārvaldību ir bijusi pozitīva, taču, lai nodrošinātu progresu, mums ir arī. Uh, jāsaglabā piesardzīgais valsts finanšu pārvaldījuma veids, jā, orientē politikas konkurētspējīgā virzienā. IKP skaitļi var mainīties ievērojami īrijā. Dažus mēnešus atpakaļ 26% no pieauguma 2015. gadā 26% IKP izaugsme ir daudz vairāk nekā iepriekš minēties 7,8%. Tas viss ir saistīts ar multinacionālām aktivitātēm, ir vairāki iemesli, kādēļ tas ir tā. Uh, Un man ir arī prieks uh, paskaidrot, uh, kādēļ tas ir. Esam lielā mērā arī uh, paļaujušies uz multinacionālo firmu aktivitātēm. Šie faktori iekļauj arī korporatīvo restruktūrāciju, tad galvenie kanāli, kur šie faktori ietekmē, ir IKP ir uh, multinacionālo uzņēmumu uh, aktivitātes īrijā, tiek ražotas preces treš, trešo valstu kompānijām atbilstīgi standartiem. Intelektuālā īpašuma saistīto aktivitātu relokācija. Tas uh, arī samazinās uh, importus. Šīs reklapifikācijas neatspoguļoja iz, izmaiņas reālajā ekonomikā. Šīs, pār, šīs revīzijas arī ievērojami ir veicinājuši investīcijas un neto eksporta izaugsmi ir ļoti svarīgi paturēt prātā to, ka uh, tam nav tieši ieteikuma uz nodarbinātību. Uh, konkrētāki indikātori par ekonomiskām aktivitātēm. Arī veicās mūsu ekonomisko uh, atgūšanu, dažādas nodokļu tendences, darba tirgus attīstību. Mēs turpināsim arī balstīt politiku uz realistiskāku izaugsmas radījā 3 līdz 4 procenti. Tālāk arī par ārējiem izaicinājumiem. Tagad runāšu par apvienotās karalistes referendumu rezultātiem pamest Eiropas Savienību. Tātad Brexits ir liels izaicinājums mums īrijai. Tas ir tiešām liels risks ekonomikai, ņemot vairāk, mums ir cieša saikne un liela tirzniecība ar uh, apvienoto karali 16% no īra e eksporta ir vēl iet uz apvienoto karali, 40% arī no mūsu kompānijām eksportēt uz apvienoto karalisti. 1,2 miljārdi preces eh, pakalpojumu katru nedēļu eh, tiek tirgots starp mūsu abām valstīm. Tur 400 tūkstoši kopīgi darba vietu, tur piegādas ķēdē vēl vairāk ir ļoti liela neskaidrība par to, kāds ietekmēs mūsu ekonomiku un arī IKP izaugsmas aplēs tiek mm, samazinās līdz 3,5% lielā mērā. Mēs būsim atkarīgi no tā, par, kā, par ko vienosies apietā karalistē. Es nav vēl iespējams pārredzēt visu šī procesa ietekmi. Mēs strādājam visu, lai minimizētu negatīvos, negatīvās sēkas. Labākais risinājums īrijai ir tāds, ka apvienotā karalists paliek cieši saistīta ar Eiropas Savienību. Mums nevajadzētu, mums vajadzētu izējus no kādām izmaiņām, kas varētu ietekmēt mūsu kopīgo ekonomiku salā. No īrijas perspektīvas mēs gribam redzēt, lai tiktu saglabāt kopīgā ceļošanas eh, telpa un kopīgais darba tirgus. Lai kāds būtu galā līgums, mēs zinām, ka Brexitā process ir liels risks īru ekonomikai. Uh, arī īru IKP tādā gadījumā būtu um, 2,25 līdz 3,75% zemāk nekā, ja apvienotā karalists paliktu Eiropas Savienībā. Mums tas viss būtu ļoti uzmanīgi jāpāraug, jāievieš specifiskus pasākums, lai palīdzētu atsevišķām ekonomikas nozerēm. Jānodrošina <clears throat> drošības tīkla buferi. Uh, jāsamazina negatīvā ietekme uz ekonomiku. Viens efektīvs ceļš mūsu pašu kontrolē, kā to norošināt, ir pārvaldīt, kontrolēt valsts finanses un mūsu pašu budžeta procesu. Mums ir jāturpina rīkoties atbildīgi, jāuzticas arī piesardzīgai fiskālajai politikai. Kādu īstenojumu jūs pēdējā budžetā mēs arī esam samazinājuši, izskauduši esošo budžeta deficītu, esam izbalansējuši. Uh, budžetu 2018. gadā. Pēc tam būs arī budžeta pārpalikums. Domāju, tas mums palīdzēs nākotnē. Tagad vērsīšos pie vēl viena elementa. Uh, par kuru runāsim šo pēcpusdienu, ir Eiropas Savienības ekonomiskā pārvaldība. Teatras samitā pagājušajā nedēļas nogalē mēs runājam par noviedokļu noteikumiem. Es jau teicu, ka es pieņēmu fiskālo noteikumu principu kā tādu. Te ir nepieciešami monetārā savienībā, lai risinātu freerider problēmu. Šie fiskālie noteikumi arī var palīdzēt. Uh, Uh, attīstīt procikliskas politikas un palielināt standārtus. Fiskālie noteikumi ir arī ļoti svarīgi. Īrijā Īrija bija vienīgā valsts, kas parakstīja starptautās koordinācijas un pārvaldības līgumu, fiskālo kompaktu un pat noturēja referendumu. Šī demokrātisko procesa arī rezultātā, arī uh, ņemot vērā mūsu pieredzi pēc krīzes, esam pieņēmuši tādus nodokļu noteikumus, kas atspoguļo stabilitātes izaugsmas paktu, to atbalsta arī savienība vēl vairāk. Politiskā sistēma īrijā ir arī stiprinājusi šo. Mm, šis noteikums tas ir svarīgi, lai izvairītos no pagātnes kļūdām, ir arī kopīgi sapratnē par atbilstību ar fiskāliem noteikumiem, lai, un tas palīdzēs, lai sasniegtu šo mērķi. Dažkārt īrija tiek uzskatīta par neatbil, ne, nepietiekami efektīva fiskāla noteikuma īstenošanā, īpaši laikā no 8. līdz 15. gadam. Tur ir zinām taisnība, taču mēs redzam, ka, nu, gluži tā tas nav. Tad ir arī jāpasaka, manuprāt, kā. Mm, Eh, šī noteikuma nav pietiekami caurskatāma un pārredzama. Eh, Paskaidroši zinu, ka daudz no jums piekrīt manām pašām par fiskālajiem noteikumiem, so šajā virsijā tie ir ļoti sarežģīti, ļoti grūti ir tos uh, par tiem runāt ar sabiedrību. Ir arī ļoti grūti eksāante, kā tiks izvērtēta atbilstība šiem noteikumiem. Kā jūs saprotat, tas ir tā ir milzīga problēma. Politiķiem ir jāatrod struktūrāls līdzsvers. Uh, Taču šīs līdzsvars vēl nav panākts. Taču ir arī vēl kāds aspekts, kas ir saistīts ar attieksmes nesaskanību, kas ir, ja aktuāls jautājums mazajām dalību valstīm ir, ja mēs esam iestājušies par fiskāliem noteikumiem un paskaidrojam, kāda daži noteikumi ir ļoti piesardzīgi, taču progresīvi. Uh, Ir satraukums par to, ka noteikumi netiek piemēroti uh, sārskanīgi, uh, kā attieksme pret mazajām lielajām valstīm ir atšķirīga, un tas tiešām ir ļoti jutīgs jautājums mazajām valstīm. Varam reformēt stabilitātes izaugsmes paktu, kā to piedāvāja 15. gada sākumā komisija, mēs varam atbalstīt, lai labāk pielāgot noteikums uh, ekonomiskajiem nosacījumiem, paredzētu elastību attiecībā uz investīcijām un struktūrālām reformām. Ir jāturpina pie tā viss strādāt es prezidentūra 2016. gadā notika tad, kad Eiropa atbildēja uz banku finanšu krīzes un daudz progresējuši runa strādājot ar padomu komisiju parlamentu, aizskaitā ar šo komiteju. Par banku finanšu pakalpojumiem bija ļoti garas sarežģītas sērunas, kas noveda pie politiskās vienošanās par visiem šiem failiem, izveidojot banku savienību, kapitāla prasību pakotni, vienotās pārvaldības mehānismus, padoms vispārīgā pieeja arī tika apstiprināta attiecībās direktīva par banku rezolūciju. Tad arī šis vienotais rezolūcijas mehānisms, vēl citi elementi. Ļoti svarīgi arī noslēgt uh, darbu pie atlikušajiem banku savienības elementiem, pēc iespējas ātrāk par ekonomisko pārvaldību, tūpāk ekonomiskās pārvaldības pasākumu, par ko vienojāmies mūsu prezidentūras laikā. Nē, Eiropas semestra process ļoti svarīgi. Mēs zinām, ka jāturpina darbs šajās jomās, kā mēs to redzam. Uh, Finanšu ekonomiskā pārvaldība uh, eh, Eirozonā arī ir pilna izaicinājuma. Tas viss vēl jāizanalizē un jāsaprot īpaši jau nacionālajā līmenī, kur ir iespēja manevrēt fiskālu, uh, fi, fiskālajā jomā, kā tur arī ļoti vēl daudz šķēršļu, un tas viss jāapskaidro pilsoņiem. Taču īrija uzskata, ka galvenais akcents ir jāliek uz efektīvu īstenošanu, jāīsteno dažādas reformas. Uh, un e, jāizteno esošās un nevis jāizveido jaunas struktūras. Mēs sagaidām balto grāmatu, ko izsēdās Eiropas komisija nākamā pavasarī. Mums ir jābūt arī koncentrēt un lai sasniegt mērķis e, izaugsmēji nodarbinātībai. Jāizveido institūcijas, Eiropas struktūras, jaunas struktūras, jaunas institūcijas mums nepalīdzēs sasniegt mērķus. Uh, Tādēļ mums ir nepieciešams arī ieviest, ielikt visu savu enerģiju eh, jau esošajās struktūrās. Šodien Ekofinā bija labas sarunas par vairākiem jautājumiem. Uh, Piemēram, komisijas prezentācija par uzņēmumu taks eh, nodokļu pakotni, eh, par efektīvāko nodokļu sistēmu Eiropas Savienībā, kas tika publicēts 25. oktobrī. Šajā pakotnē ir šī konsolidētā uzņēmumu nodokļu bāze. Tas ir ļoti sarežģīts priekšlikums, katrai dalību valsts piemēro dažādas noteikums attiecībā uz ieņēmumu nodokli, dažādas at klaidas ir atļauts eh, piešķirt kredītu un tām līdzīgi. Um, mēs izskatām priekšlikumu detaļas par nodokļu reformām. Jūs neesat pārsteigti, jā, īrija vienmēr spēlēs aktīvu lomu globāli strādājusi arī starptautiskajā uzņēmuma nodokļu sistēmā. Mēs īstenojam OECD prasības. Aktīvi piedalāmies arī svarīgo reformu iznošanu Eiropas Savienības līmenī. Uh, Mēs arī īstenojām valstu eh, ziņošanu, OECD atbilstīgu ziņošanu. Pakotni. Īrija arī atbalsta nodokļu sistēmas caurskatāmību, administratīvo sadarbību, kas ir mūsuprāt ļoti svarīga, lai varētu risināt eh, problēmu par izvairīšanos no, tā, no nodokļu maksāšanas. Uh, Noslēgumā daži vārdi par valsts atbalstu. Jūs zināt, ka 30. augustā Eiropas komisija publicēja savu izmeklēšanas rezultātus par Apple uzņēmumu un uh, nodokļu sistēmu īrijā. Mēs noteicām savu pozīciju jau ļoti skaidri toreiz valdība. Pilnībā nepiekrīt Eiropas komisijas veiktai analīzai un lēmumu rezultātā Veirijai nācās svērsties tiesām Rītā iesniegsim šo prasību. Lūk, par to tādēļ vairāk nevar ne izteikt vienu komentāru. Paldies komiteja par to, ka man uzaicināja šo pēcpusdienu. Esmu ļoti priecīgs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Thank you very much. Uh... uh Liels paldies, Maikl, par jūsu ļoti visaptverošo izklāstu. Un tagad ir iespējas dot jautājums. Mums šodien ir ļoti blīva darba kārtība, tātad četras minūtes, nevairāk, nav piecas minūtes, četras, tātad uh, pusotra minūte atbildēja Buhenvalds kungs. Paldies, priekšsēdētāji, ministrs kungs, paldies, ka apmeklējat šo ekonomisko dialogu ar mums kopā. Es iespējams nesāku ar visu iespējīgāko jautājumu, bet tas ir jautājums, kas saistīts ar jūsu valsts makroekonomikas perspektīvu. Pēc programmas ziņojums, ko publicēja pēc septembra komisija, uh, uzteic uh, īrijas paveikto. Īrija ir lielisks piemērs, kā atkopties ekonomiski. Kaut arī šo valsts bija ļoti smagi skārusi ekonomiskā krīze, kādas ir svarīgākās mācības no jūsu vie viedokļa? Ko var mācīties no jūsu ekonomiskās pielāgošanās veida, kas varētu būt piemērs citām dalībvalstīm? Un tad varbūt pastāstiet, ko jūs būtu varējuši darīt citādi un kas jūsu skatījumā, kāda ir bieži visvarīgākie pasākumi, kurus esat īstenojuši. Tātad es izmantoju tikai vienu minūti jautājumu uzdošanai, līdz ar to jums ir vairāk laika atbildēt uz mani jautājumu. 2011. gada martā uh, Uh, kad stājos uh, savā amatā, programma bija jau kopš decembra sākta, tad uh, lielākie sasniegumi ir iepriekšējiem ministram un arī īrijas tautai, jo noteikumi bija ļoti stingri un tauta ļoti daudz upurēja, lai mēs panāktu sekmes, bet svarīgi arī uzņemties atbildību. Un tad, kad ir uz, atbildība ir atzīta, tad arī ir jāievēro tās izvirzītās prasības. Uh, Un katreiz, kad jūs dodaties ceļā, ir svarīgi nenovirzīties no nospraustā ceļa. Tātad pastāvēšanos programmu, turēšanās eh, pie tās bija ļoti svarīgi. Tad runājot par konkrētiem pasākumiem, tad eh, fiskālās korekcijas eh, apmēram bija 20% samazinājums valsts sektorā strādājošiem algām. Tas bija svarīgākais politiskais sasniegums un arī sociālā partnerība bija ļoti būtiska. Skaidrs, ka tam arī bija citas sekas. Tāpat mēs zinām, ka mēs ļoti maz varējām darīt pieprasījuma vairošanā. Keins modelis nedarbojās, tad, ja jūs palielinātu nodokļus un samazinātu izdevumu programmas, tad uh, Sekas tam ir tādas, ka mēs koncentrējamies uz pārstruktūrēšanu un ekonomikas piegādes pusi, un tas mums ļoti labi darbojās. Mēs īstenojām savu veidu paralēlo programmu, ko organizēja īrijas valdība, kuru mēs ekonomikai ķērāmies klāt katrai nozarei atsevišķi, un tad mēģinājām saprast, kā tur trūkst, un nācām klājām ar risinājumu, piemēram, turismu industrija. Uh, bija ļoti samazinājusies, jo tā nebija konkrēti spējīga. Tā tad uh, bija 9% tagad uh, nodoklis šai jomā. Arī īpašais turis nodoklis tika uh, atcelts, mēs izvirzījām īriju, reklamējām to. Un tagad turisma apjoms eh, ir pieaudzis un arī viņi iesniedzas daudz tālāk nekā pazīstamākās īrijas daļas, pat ir eh, tālākos nostūros turisti tagad nonākuši. Vai es būtu darījis ko citādu? Es būtu mēģinājis panākt vairāk resursu kapitāla investīcijām, jo fiskālo korekciju laikā kapitāla budžeti tiks samazināti tāpat kā tekošie budžeti. Un tagad pietrūkst infrastruktūras gan ekonomiski, gan sociālā jomā. Un pat tie, kam klājas labi, ar vienu uzskatu, ka viņiem ir par maz investīciju. Un es uzskatu, ka tas ir svarīgi sociāla ekonomikas infrastruktūrai. Paldies! Tātad investīcijas ir svarīgs. Analīze dod, lūdzu. Liels paldies par jūsu ļoti interesantu komentāru. Man trīs pavisam īsi jautājumi. Pirmkārt, jūs pieminējat potenciālos, potenciālas negatīvās sekas īrijas ekonomikai pēc Brexit balsojuma un skaidrs, ka varētu būt arī, ka nav specifiskas tirzniecības eh, nolīguma, specifiskas tirzniecības nolīguma ar apvienoto karalistu un paliekam tikai pie Pasaules tirzniecības organizācijas noteikumiem. Un šīs sarunas tiek eh, prezentētas kā tāda neitrāla spēle, bet patiesībā tur var būt eh, vinētāji un zaudētāji. Mums ir jāatzīst mūsu uh, savstarpējā atkarība un jāveicina atkā, atvērts tirzniecība. Es domāju, īri ir īpašā situācija šeit. Vai jūs domājat, ka ir iespējams panākt tādu sadarbīgāku pieeju? ar apvienoto karalisti. Un tad arī konsultatīvā grupa Brexit jautājumos, tur arī ir arotbiedrība pārstāvi, uzņēmēji un pilsoniskā sabiedrība. Šī grupa šiet ļoti labi darbojas. Varbūt jūs varat mums sīkāk par to pastāstīt. Jo apvienotā karalistē tāds grupas nav, kaut arī uh, pat pēc paša referenduma. Un noslēgumā jūs minējāt Apple lietu. Es saprotu, ka jūs nevarat daudz par to stāstīt, tur jūs iespējas ir ierobežot, taču tas nepārprotami norāda uz to, ka mums nepieciešams reformēt starptautiskos nodokļu noteikums. Un tad vēl arī runāt par korporatīvo nodo um, uzņēmumu kopīgo nodokļu bāzi Jūs minējāt to CCCTP saucamo. Jūs sacījāt, ka jūs vēl skatāt šo komisijas priekšlikumu, bet varbūt jūs varētu pastāstīt, vai jūs principā to atbalstāt. Paldies. Paldies. Brexit īrijai ir ļoti satraucoši. Ir trīs politikas jums, kuras tas skar. Pirmkārt, īrijas politika par īriju. Ziemeļu dienvidu attiecības, un mēs nevēlamies nekādu stingru robežu starp īriju un Eiropas Savienību, lai tā šī robeža sāktos 14 eh, km no Dublīnas eh, lidostas, un tas arī skar kopējo darba eh, tirgu. 1922. gadā mēs ieguvām brīvību no apvienotās karalists, un tad mums bija dažādi tiesību akti. Uh, Tad ir tirzniecības attiecības. 1,2 miljārdi mm, pakalpojumu un preču tiks skarti šāda summa. Un tad arī parādās jautājums, vai mm, tad kā vispārēj, kā Brexit ietekmē pārējās jomas īrija. Un tad vēl arī tir, divpusējās tirzniecības attiecības, kā tās tiks ietekmētas. Taču mums līdz šim vēl nav daudz ietekmes uz sarunu norisi un uz to, kā norisinās sarunas starp apvienoto karalistu un ES. Bet mēs turpinām mēģināt, jo mums ir pastāvīgs kontakts ar viņu ministriem mēs uh, esam labi pazīstami ar iepriekšējiem ministriem un arī pašreizē. Pirmā sanāksme bija ļoti produktīva Dublinas pilī, runājot par organizāciju, ko jūs pieminējāt. Demokrātiskā pārtīja Nīdera um, Ziemeļīrijas pusē nepiedalījies, bet jūs zināt, šī partija atbalstīja Brexit, bet uh, viss cits partijas, nacionālisti un uh, unionisti uh, neatbalstīja Brexit. Nu, vai tas ir vēsturisku apsvērumu dēļ vai citādi, šī partija netika iesaistīta. Mēs ceram, ka šis process turpināsies un šī organizācija ļoti labi darbosies. Personīgās attiecības ir ļoti svarīgas. Mūsu ministru bieži dodas uz Belfāstu. Nākošais pasākums ir uh, nākošais nedēļa. Un tur visas partijas, kas ir valdībā, uh, Uh, piedalīsies sarunās ar uh, visām partijām, kas ir arī no Ziemeļīrijas puses. Tas tad uh, ir spēkā kopš lielās piekdienas vienošanās. Un runājot par CCTB, jā, mēs pie tā strādājam, mēs ļoti. Um, Čakti pie tā esam strādājuši ar OECD arī. Un, uh, nodokļu, mūsu nodokļu eksperts um, arī īsteno šīs reformas kā galvenā iesaistītā puse. Šos ierosinājumus uh, 2012. un 2013. gadā virzīja mana valdība, tā skaitā arī es pats. CCTB arī mēģina izjaut hibrīdu vienošanās Eiropā, un mēs to pilnīgi atbalstām kopā ar Slovākijas prezidentūru, kas to izvirzīja par savu prioritāti, mēs arī atbalstām to. Tāpat mēs uzskatām, ka priekšlikums vieglākai konfliktu atrisināšanai attiecībā uz nodokļu jurisdikciju mūsu skatījumā ir ļoti svarīgi. Un principā mēs pilnīgi piekrītam, kaut arī mums ir dažas problēmas ar detaļām, taču pie tā mēs strādājam. Un tad komisārs Moskovīci ir sadalījis CCCTB proc attiecībās procesu. Viņš ir sadalījis to kopīgo pamatu. Tur vairs nav kopīgas konsolidācijas. Tāpēc vispirms strādājam pie šī pamata. Pirmais lasījums tad būtu tāds, ka tas ierobežot īrijas um, tā nodokļa uh, kopumu. Jo mm, neiekļautie gadījumi ir plašāk nekā tie mums ir īrijā. Bet, nu, darbs turpinās ar visiem šiem dokumentiem, un es domāju, ka pirmais dokuments nebūs galīgais variants, un mēs strādāsim ar mūsu kolēģiem pie kompromisa. Paldies, Brandis Luke, lūdzu. Eh, die Europäische Kommission. Eiropas eh, komisija jūs apsūdz nelikumīgi atbalstu sniegšanā Apple gadījumā. Es uzdevu jautājumu Vestergārdas eh, kundzei par to, kādā mērā ar īrijas nodokļu maksātāju naudu ir ticis atbalstīts uzņēmums Apple, un man par pārstājumu Vestkārds kundze paziņoja, ka nav nekāda konkrēta pierādījuma. Es um, biju sagaidījis, ka varētu parādīties Samsung uh, vārds. Ja es saprotu, ka jūs neko daudz nevēlaties teikt par Samsung, bet no jūsu viedokļa vai attieksme pret Samsung īrijā ir tāda pati, kā attiecībā pret Apple. Tātad vai nav nekādas atšķirības? Un ja jūs uh, apstiprinoši atbildat uz šo jautājumu, ko es no jums sagaidu, uh, tad mēs nevaram izslēgt, ka arī Samsung ir bijušas nodokļu atlaides. Un arī Samsung tād, tādā gadījumā var uh, novirzīt savus ieņēmumus uh, tā, lai par tiem nebūtu jāmaksā nodokļi. Un vēl es vēlētos uzzināt, uh, kādus nodokļus ir nomaksājis Samsung laika posmā no 2003. līdz 2012. gadam. Ja jūs nevarat uh, uzreiz atbildēt uz šo jautājumu, jūs varbūt varat iesniegt uh, šo atbildi vēlāk rakstiski. Paldies! Well, all... Vispirms, tas, ko jūs sakāt, atvaino, attaino Vistegāras kundzes nostāju. Nav nekāds salīdzinājuma. Uh, Um, ar ko varētu salīdzināt tāda attieksme, kāda bija nodokļu jautājumā pret Apple. Valsts atbalsta pamats. Valsts atbalsts nozīmē to, ka kādam uzņēmumam ir vairāk uh, iespējas darboties savā jomā konkrētajā valstī nekā citam. Un šajā gadā tas attiecās nodokļiem. Un šis atzinums pamatojas uz 2007. un 1991. gadu lēmumiem. Un principu izstrādājas OECD ir uh, kopš uh, pirmajos desmit šīs tūkstošgads gados. Un nebija nekāda īpaša noteikuma starp 2010. un 2012. gadu. Konkurences komitejas nostāja tāda, ka bija savu veidu uh, noteikumi, kas bija jau iekļauti nu, līgumos. Tātad, te mēs atgriežamies pie savienības izveides. Taču, ja tā ir, tad komisija, kas uh, eh, 12 gadu strādāja ar OECD, pie šo noteikumu izveidojas, tad nevar saprast, kāpēc tas notika. Nu, uh, šeit laikam ir pamatnozīme, uz to arī balstām apelāciju. Īrijā nodokļu jautājumi ir konfidenciāli, tie paliek tikai nodokļu maksātājiem ziņā. Manā rīcībā nav informācijas par nodokļiem, ko maksā kāds uh, individs vai uzņēmums, jo tas tiek īstenots konfidenciāli, bet ir nodokļu iestādes. Un komisāra Vestegārda man teikas, ka visas visi dokumenti ir pieejami un nav, nekā, nav nekādas citas lietas par eh, valsts atbalstu, kā tikai Apple lieta. Mēs sniedzām visus datus, kas tika pieprasīti, un visus dokumentus, kas no, ko no mums pieprasīja. Un tas tagad ir atkarīgs no nodokļu inspektoriem tam viņiem bija tad eh, šīs eh, pilnvaras kompetences, bet man kā finanšu ministram nebija. Un vispārīgi runājot, kā jūs zināt, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas starptautiskā līmenī ir rezultāts uh, vienošanās procesam starp divām jurisdikcijām saskaņo divu jurisdikciju, samēroja divu jurisdikciju noteikums nodokļu jomā, tad var atrast trūkums, ko var izmantot. Mēs šādu veidu eksploatāciju neatbalstām, mēs esam gatavi novērst visu trūkums OECD vadībā. Taču, ja nav starptautiskās sadarbības, ja tā nedarbojas, nu, mēs uh, pieprasām nodokļus no Apple un no visiem citiem par viņu darbību īrijā. Ja Taču, ja es paņemtu savu iPhone tagad ārā, tad tur ir rakstīts, e, izveidots Kalifornijā, ražots Ķīnā. Nu, tad šī darbība nenotiek īrijā. Es nedomāju, ka Apple maksā pietiekoši daudz nodokļu, taču ne jau īrijai šie nodokļi, šos nodokļus viņi palika parādā. Vienkārši ir dažādi noteikumi ASV un tur ir neatbilstība, bet komisija ir, komisija pamatoti saka, ka Apple nepamatot mazu īpatsvaru savu nodokļu maksā īrijā. Bet otrkārt, eh, viņu pienākums maksāt nodokli bija daudz lielāks nekā viņi to maksāja, jo tas attiec uz ASV un eh, repatriējot nodokļus, tas paliek spēkā 35%. Te jāskatās drīzāk uz atbildību no, nomaksāt nodokļus, nevis uz samaksāto nodokli. Un tas tad uh, ir ASV nodokļu tiesību apziņa. Bet es nevaru iekasēt šos nodokļus. Komisija šeit to no manis tagad sagaida. Es iekasēju nodokļus par ekonomisko darbību un ienākumiem, kas gūti īrijā. Bet nevar pieprasīt, lai īrija. Uh, novērstu nu, juridiskos trūkums, kas ir citas valsts tiesību aktos. Paldies, Marina Harkina, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Paldies, Mīras kungs. Mans jautājums ir ļoti specifisks. Tas attiec uz 2006. gada direktīvu par uh, maksājumiem lauksaimniekiem. Un jūs arī zināt, ka komisijai sūdzējus par šo lietu jūnijā. Sūdzība attiec uz īpašu struktūru izveidi lauksaimniecības jomā, un tas ir mehānisms, kā pieprasīt papildu PVN, manipulējot ar standarta maksājumu sistēmu vienkāršā valodā to varētu saukt par krāpšanos, un tas tiešām kaitējumi tiem ražotājiem, kas nepiedalās šajā schēmē, un vispār uh, grauj visu nozaru. Bet mans konkrētais jautājums attiecas uz jūsu grozījumu, kuru ierosināt, ierosināt šī gada 20. gada finanšu likumā. Un tas jums dod pilnvars nepiemērot standarta prasības konkrētā nozarē. Vēlos jums pajautāt, kurā nozarē vai nozarēs šis mehānisms darbojas, tiek izmantots, vai jūs rīcībā ir izvērtējums pēdējiem, pēdējais jaunākais situācija, vai esat pārliecināts par to, ka jūsu grozījums atrisinās mākslīgu uzpūstu izmaksu problēmu. Visi lauksaimnieki ir reģistrēti PVN atmaksē, viņi to var prasīt normālā veidā. Jautājums šeit ir par standartu PVN, ma, um, lai mazajiem lauksaimniekiem nebūtu jānodarbojas ar visu šo administratīvo slogu, dokumentu aizpildīšanu. Tas ir strādājis jau gadiem ilgi un ļoti efektīvi. Te ir paredzēts, eh, ka drīzāk ir eh, ik gadu jāsniedz eh, šie pārskati, un es saņemu piemēroto piemēroto skaitli no atbilstošiem inspektoriem. Uh, šogad, eh, un eh, turklāt pie tā sāk strādāt jau man priekškājēji. Šogad manā uzmanības lokā nonāca informācija, ka kāpnieciski PVN, krāpniecis PVN schēmas tika izstrādāts galvenokārt mājputnu audzēšanas nozare. Un tagad ir runa par to, lai izvairītos no nodokļu, lai apkarot nodokļu nemaksāšanu mājputnu ražošanas nozarē. Un tas tad eh, tiem, kas izmantoja šo schēmu, sniedz eh, priekšrocību salīdzinot ar to, ar tiem, kas nenodarbojās, neizmantoja šo schēmu schēmu, kā izvairīties no PVN maksāšanas. Bet runājot par finanšu likumu, tas pat labam parlamentā tiek apspriests, un es ceru, ka vairums parlamentā mani to mani atbalstīs, un šis grozījums tiks pieņemts. Paldies, Matkati. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu šeit. Mēs tagad neuzsāksim makroekonomiskās diskusijas šo pēcpusdienu, lai gan man radās jautājumi, tad, kad jūs runājāt par valsts atbalstu. Man radās jautājums, vai mēs nākam no tās pašas valsts, lai arī vakar sēdāmies vienā līdmašīnā. Man būtu viens jautājums par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, jo tas ir ļoti svarīgi šim parlamentam. Mēs Pirms jūs iešanās te tikāmies uh, uh, Panamas dokumentu uh, komitejā, un jāsaka, ka īrijas vārds izskanējis ne jau no labākās puses nav jau runa tikai un vienīgi par šo Apple gadījumu, bet es vēlētos runāt par uh, uh, kādu citu gadījumu, kurā jūs teicāt, ka jūs esat rīkojies, uh, proti šis dubultais īrijas režīms. 2014. gadā jūs strādājat pie šī jautājuma un runājat par to arī 2015. gada janvārī, eh, sakot, ka jauni uzņēmumi, kas eh, sāka darboties īrijā, tiks eh, defaultā uzskatīti par īrijas nodokļu maksātājiem. Es zinu, ka, ja es uzdošu jautājumu, cik lielā mērā Google ir izdevies izvairīties no nodokļiem. Jūs teiksiet noteikti, ka nevēlaties apspriest uh, atsevišķus gadījumus, bet uh, katrā ziņā es domāju, ka mums ir jārunā par uh, šo jautājumu. Arī viens no punktiem, kas man rada satraukumu, ir mūsu nolīguma par nodokļiem ar citām valstīm. Es zinu, ka daudzos gadījumos šis jautājums par uh, nodokļu maksātājiem ļauj uzņēmumiem arī turpmāk darboties saskaņā ar šo dubulto īrijas sistēmu, arī uzņēmumiem, kas uh, darbojas Panamā, Bahamās, Nīderlandē un citviet. Es atvainojos, ka pārsniedz man atvēlēto laiku, bet jautājums, vai jūs nevarētu ierobežot šīs iespējas uzņēmumiem, kas jau šobrīd uh, cik zināms, eh, manipulē ar šo sistēmu, lai tas eh, neturpinātos pēc 2020. gada atbilda. Kā jau teicu, iepriekš es sāku rīkoties pavisam strauji pēc tam, kad stājos šajā amatā un versos pret, eh, at, pret um, lielākajiem gadījumiem, kas saistīti ar nodokļu nemaksāšanu. Jā, ir šis dubultais īrijas gadījums, bet es pieminēju arī citus gadījumus, gadījumos, kad mums bija iespējams konstatēt to, ka kāds uzņēmums izmanto ļaunprātīgi šo situāciju un nemaksā nodokļus, lai gan tie būtu jāmaksā, mēs pret to vērsāmies. Un... Bet ir vēl šis jautājums arī, kas saistīts ar uh, darbības vietu, jeb uh, rezidentiem. Jo bija uzņēmumi, kas it kā bija bez valsts piedarības nodok, no nodokļu viedokļu, un mēs centāmies pret to vērsties savā sistēmā. Jā, tiesa, dubultā īrijas uh, standārtu gadījumā mēs devām zin, pā, zinām pārejas laiku, bet tas bija nepieciešams. Un es domāju, ka neviena jurisdikcija nevar viens dienas laikā mainīt šo sistēmu. Tā tad ir nepieciešams laiks un no brīža, kad finanšu iestādēm bija skaidrs, ka šie uzņēmumi nevar eh, darboties saskaņā ar īrijas likumdošanu bet uzņēmumi, kas bija balstījušies uz esošo likumdošanu, saņēma šādu te pārējais posmu. Daudz no šiem uzņēmumiem eh, mainīja savu sistēmu, pārējot uz jauno režīmu vēl pirms pārējais posma beigām. Un jūs komentāri par to, ka īrijas reputācija cietusi, jā, protams, tā ir taisnība. Mēs esam cietuši arī no Apple gadījuma. Bet es teiktu arī, ka tas, eh, šis, šī reputācija ir cietusi arī netaisnīgi. Es domāju, ka jums arī vajadzētu lepoties un atbalstīt mūsu valsts Eiropas parlamentā. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs zaļo vārdā, es šeit neredzu nevienu runātāju. EFTD uh, eh, Kabarnkungs. Thank you, Mr. Chairman. Paldies priekšsēdētāji, ministra kungs, ņemot vērā eh, ekonomisko saikni starp eh, Lielbritāniju un Īriju. Tas ir abu interesēs, lai otrs partners būtu labklājīgs. Vai jūs varētu paskaidrīt, kā īrija iegūs no kopīgā uh, nu, no kopīgās nodokļu bāzes, tātad šo, šīs te kopējās konsultētās uzņēmuma ienākuma nodokļu bāzes, mēs zinām, ka Eiropas centrālā banka noteikti draudēs, ka īrijai būs jāmaksā par citu zaudējumiem, un ja mums būtu šāda te kopējā konsultēta uzņēmuma ienākuma nodokļu bāze, kā jūsuprāt būs iespējams uh, iekasēt šos nodokļus? Festival, uh, mēs... Vispirms bija jautājums par eh, šiem nodokļu nolēmumiem. Mums ir jārīkojas saskaņā ar starptautisko likumdošanu. Un tagad Koponkunga jautājumi. Mēs sacenšamies gan cenas ziņā, gan kvalitātes ziņā, gan vērtības ziņā, gan arī nodokļu ziņā. Tā, nu, tirzniecība notiek šajā ārkārtīgi lielajā konkurencē. Un mēs esam noteikuši šādu te uh, ieņēmumu nodokli jau ilgāku laiku. Apvienotajai karalistei ir augstāks, augstāks nodokļu likmes, bet ir solīts uh, samazināt to līdz 20%, tad 18%, tad mazāk nekā 15%, un tad sākās Brexit referendums, un uh, tika paziņots, ka šī apņemšanās netiks pildīta. Jā, notiek konkurence nodokļu režīmu jomā. Tā ir daļa no Eiropas likumdošanas, un komisija to nesen pārskatījusi, atzīstot, ka dalībvalstīm, uz dalībvalstīm būs kompetence par nodokļu jautājumiem, un tāpēc arī dalībvalsts konkurē nodokļu procentu likmi ziņā. Pamanīju arī diskusijās par Brexit to, ka apvienotā karalista varētu iet zemāku nodokļu virzienā. Bet es domāju, ka mums izdevies ļoti veiksmīgi piesaistīt uh, tiešās ārvalstu investīcijas īrijā, bet uh, zemie nodokļi bieži vien ir tikai viens no faktoriem, bieži vien tas nav izšķirīgais faktors. Jo mobilās investīcijas pārvietojas uz tām valstīm, kurās uh, ir ļoti spēcīgas arī zināšanas attiecīgajā jomā. Viņi vēlas arī uh, labus grāmatvēršus, uh, juristus, IT speciālistus, un tas bieži vien ir spēcīgāks faktors nekā tikai nodokļu bāze, nodokļu likme. Nā, nākotnē arī mēs būsim daļa no Eiropas Savienības un Eirozonas, un um, tā noteikti būs priekšrocība, kāda īrijai būs pār apvienoto karalisti. Jo tagad tikai mēs un Malta būsim tās valstis, kurās angļu valoda ir oficiālā valoda, kad apvienotā karaliste izmantos 15. pantu. Tātad es jau teicu, ka no īrijas ekonomikas viedokļa, protams, Brexitam būs sekas un tiks ietekmētas arī līdzšinējās tirzniecības tendences, jo īpaši lauksaimniecības jomā. Ja mums būs jāatgriežas pie tā, ka apvienotie karalistē neizdosies vienoties un piemērot pasaules tirzniecības noteikumus, tad mums būs tarifu režīms, kas tiks piemērots Un tas noteikti spēcīgi ietekmēs mūsu tirsniecības attiecības ar apvienoto karalisti, bet uh, tas nav tikai nodokļu jautājums. Mēs te nesaskatām lielākās problēmas. Paldies, Manokungs! Merci, Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs! Īrija uh, lielā mērā iegūst no Eiropas Savienības uh, atbalsta no 2010. līdz 2013. gadam 70 miljārdi eiro struktūrāla atbalsta šobrīd jūsu ekonomiskā izaugsmē atkopis 4% 2016. gadā, un jums izdevies arī izkļūt no pārlieku lielā deficīta procedūras, pateicoties Eiropas kaimiņiem. Jūsu valsts ekonomiskais modelis ir piesaistījis daudzus multinacionālus uzņēmumus, jo nodokļu uh, likme ir ļoti zema, un tādējādi. Uh, 200 miljārdi eiro nodokļu naudas nonāk nodokļu paradīzēs, no tā iegūst akcionāri, bet nevis dalībvalsts, kas ir nonākušas grūtībās šī imigrācijas plāna dēļ, kas ir ticis uzspiests un kas jums ir palīdzējis arī iepriekš, tad, kad mēs jums sniedzām atbalstu. Uh, Jūs tikāt apsūdzēti nelikumīgi atbalsts sniegšanā, bet uh, jūs uh, to neatzīstat. Ja jūs būtu rīkojušies taisnīgi un godīgi, tad jums vajadzētu tomēr to atzīt. Un patrioti vēlas, lai multinacionālajā uzņēmumi samaksātu nodokļus tur, kur tas pienāks. Un kā jūs varat atbildēt saviem Eiropas partneriem un vai jūsu valsts būs uh, vairāk gatava uh, uz sadarbību, uh, piekrītot samaksāt šo sodu attiecībā uz Apple? Ja jā, tad um, cik lielā mērā un kad tas notiks? Paldies, ministra kungs! Liels paldies par jūsu jautājumu! Vispirms uh, jāsaka, ka mēs augstu novērtējam atbalstu, kur saņēmām no Eiropas kolēģiem un Starptautiskā valūtas fonda recesijas eh, posmā, jo īrijas, valdi, īrijas ekonomikai draudēja bankrots. Mēs uzņēmāmies atbildību, vismaz valdība uzņēmās atbildību par to, ka esam noveduši īriju šādā situācijā, un mēs esam ārkārtīgi pateicīgi Eiropas kolēģiem un starptautiskajām valūtas fondam, kas mums piešķīra līdzekļus, lai tiktu uh, laukā no šīs situācijas. Un, uh, Eh, piemērot izmaiņas nevis vienas dienas laikā, bet ilgākā posmā, lai sekas nebūtu katastrofāls bez šiem līdzekļiem, jo pretējā gadījumā mēs vairs nevarējām aizņemties finanšu tirgos. Un mēs tik tiešām novērtējām, ka mūsu Eiropas kolēģi piešķīra mums finanšu līdzekļus, bet, protams, mēs rīkojāmies arī savās interesēs. Un ja Eiropas kolēģi nebūtu mūs atbalstījuši, tad Portugāles, Grieķijas un Spānijas situācija būtu radījis papildus uh, problēmas Eirozonā, bet mēs katrā ziņā to novērtējam, un otrkārt, uh, mēs noteikti atmaksāsim visu līdz pēdējiem. Mēs saņēmām 22 miljārdus no starptautiskā valodas fonda. Un starptautiskam valodas fondam joprojām būs loma situācijas uzraucīšanā īrijā. Un mēs samaksāsim ik atpakaļ ikvienu eiro, ko saņēmām kā atbalstu no Eiropas kolēģiem saskaņā ar aizdevumu noteikumiem, un vienlaiks mēs maksājam arī procentu likmes par šiem aizdevumiem. Tātad neviens netiks uh, piemirsts. Otrakārt, nekāds sots nav ticis uzlikts īrijai par šo Apple gadījumu nevienam netika uzlikts sots. Neviens nekonstatē neko nelikumīgu. Apple nesamak... bija spriedums par to, ka Apple nav samaksājis pienācīgu nodokļu daudzumu īrijā, un šie nodokļi ir jāiekasē. Tas nav sots, tā nav soda nauda. Sots ir par uh, ko nelikumīgu pārkāpumu. Mēs apstrīdam to. Mēs uh, manis jau iepriekš izklāstīto iemeslu dēļ neuzskatām, ka Apple būtu jāmaksā šie līdzekļi īrijai. Viņi ir samaksājuši visu, kas bija jāsamaksā īrijā. Apple ir lielākais nodokļu maksātājs īrijā. Te strādās uh, 6000 cilvēku korkā. Viņi ir samaksājuši visus nodokļus piln, pilnā mērā. Uh, Runa ir par uh, peļņu, uh, kas ir radusies citviet pasaulē un par ko nav tikuši nomaksāti nodokļi. Mēs rīkojamies atbilstoši OECD principiem. Ir jāmaksā nodokļi tur, tajā jurisdikcijā, kur peļņa ir radusies. Nav jāmaksā um, nodokļi par peļņu uh, tajās jurisdikcijās, kur šāda peļņa nav radusies. Un tā nav mūsu kļūda, ka ir šāda neatbilstība eh, starp eh, starptautiskajā nodokļu eh, praksē un ka diezgan slīpēti nodokļu juristi izmanto šādu praksi. Mēs arī iesaistījāmies šajā cīņā, vēršoties pret šādiem nelikumīgiem pasākumiem. Un cik tā tas attiecas uz īriju, mēs sākam rīkoties tik līdz valdība saņem šo informāciju. Mēs arī turpmāk to darīsim, bet nav nekādu šaubu par to, ka uzņēmumiem ir jāmaksā vairāk nodokļu tur, kur peļņa rodas, un nav arī šaubu par to, ka mēs nevaram to panākt, ja vien mēs nesadarbojamies starptautiskajā līmenī, un ja mēs nemainam starptautiskos noteikumus, nevis eh, noteikumus dalībās, ir, lai novērstu e, šādu te praksi. Un es domāju, ka mums veicies šajā ziņā. Mums ir izdevies panākt milzīgu progresu pēdējo četru gadu laikā OECD vadībā. Paldies! Mums ir jāsagrupē jautājumi, jo mums vairs nav daudz laika, un pirmais ir Brains Heijs. Priekšsēdētāji, paldies! Sveicu šeit e, ministru kungu ekonomikomitejā. komitejā. Es zinu, kāda ir situācija eh, šeit, un es zinu, kāda situācija īrijā, un es zinu, ka daudz tiek novērtēts tas, ko jūs darāt. Es vēlos atsaukties uz to, ko jūs teicāt iepriekš, proti. ir jācenšas panākt to, lai um, Lielbritānija saglabātu tuvas attiecības ar Eiropas Savienību arī pēc Brexita. liela daļa darba vietu īrijā ir ārpus um, Dublins. Un es gribētu zināt, vai jūs saskatāt ir papildus iespējas īrijai, ja apvienotā karalista izstāsies no Eiropas Savienības, un vai jūs piekritīsiet uh, tam, ko teica Vācijas um, finanšu ministra vietnieks. Proti, ka Lielbritānijai būtu jāpieņem visa likumdošana, kas tomēr ir tikusi pieņemta šeit pēdējo astoņu gadu laikā. Foarte, foarte pe scurt, ehm, pentru că s-a răspuns la foarte multe dintre întrebări până acum. Paldies, priekšsēdētāji! Ministrs kungs tika uzdots ļoti daudz jautājumu, un ir pavisam citādi, ja es uzstājos pēc visiem pārējiem kolēģiem. Vēlētos zināt. Vai ir pieejams tulkojums tam, ko es saku? Jā, acīm redzot, jā. Doesn't matter very much because I'll be very short. Nu, nekas, es izteikšos pavisam īsi. Kur būtu uh, trīs svarīgākie soļi, kas būtu jāspēr? lai izvairītos no tā, ka peļņa uh, tiek pārnesti no vienas dalībās uz citu, tādu, lai izvairītos no šīs uh, nodokļu optimizācijas, kā tā tiek dēvēta šobrīd. Tātad, ko jūs vēlētos darīt, lai labāk cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas uh, jo mums ir nepieciešami 265 miljārdi eiro uh, ik gadus budžetā, lai sasniegtu mērķus, kurus esam nosprauduši. Un ēnu ekonomika šobrīd ir 2000 miljārdu apmērā. Tāpēc man būtu jautājums jums kā ekspertam, kas būtu jādara, lai pārtrauktu šo te nodokļu pārnešanu. Paldies tagad Ivan Maletiču. Paldies, ministra kungs, ļoti liels prieks jūs redzēt šeit, uzklausīt jūs, jūsu pieredzi, es uzskatu, ka esat paveicis lielisku darbu īrijā. Airija tiešām ir lielisks piemērs uh, reformu īstenošanā, jaunu politiku pieņemšanā, lai veicinātu ekonomisko izaugsmu. Mans jautājums ir saistīts ar to, ar ko, par ko runājāt arī jūs savā uzrunā. Proti, teicāt, ka ir jāpalielina kapitāla investīcijas, īpaši izcēlāt sociālo un ekonomisko infrastruktūru. Ir arī minēts tieši transports, mājokļu, ūdens piegāde, cita veida infrastruktūra. Tad jautājumi, kā jūs raugāties uz jauno Eiropas strateģisku investīciju fondu, vai tas ir liederīgs? vai tas ir labs instruments, lai veicinātu kapitāla investīcijas un veicinātu izmaiņas Sīrijā. Tad jums ir arī jāpiemēro visai liela restruktūrizācija attiecībā arī uz uh, uh, šiem uh, aizdevumiem, kas, ne, ne, kas nav rentabli. Paldies, Zimankungs. Jūs sacījāt brīdi atpakaļ, kā īrijā nodokļa likumdošana un par šo double Irish, kas ļoti kritizēts, ka tas viss tiks mainīts. Tu tiešām interesanti bija dzirdēt, jūs sacījāt, kā ir daudz arī starptautiskās likumdošanas, kas nosaka, ka jums ir jāmaksā, bet citiem nav jāmaksā, bet gal beigās jautājums eh, par to, kādēļ, eh, cilvēks uzdod jautājumu, kādēļ tas vienmēr notiek īrijā, valstī, kur eh, kā reiz ir piešķirt vairāki miljardi eiro atbalstam. Jūs sakat, tagad tiek teikts, ka jā, ir kaut kas jāmaina, jo visu laiku ir bijis iespējas, ka ir, ir valsts, kas vienmēr dzīvojas uz citu rēķinu, un tagad šis, šī apelieta. Nu, tiešām milzīgi neskaidrība, kā īrija, kas ir uh, saņēmusi solidaritāti no citām valstīm, ļauj izveidot tādu sistēmu, ka, nu, tagad uh, visi, kam ir palīdzēts, uh, visi, kas ir palīdzējuši savā ziņā, eh, nu, jūtas apkrāpti. Tātad, eh, ko jūs atbildat uz šo visu? Man ir daži jautājumi. Ņemot vērā uh, to, kas ir noteicis, noteicis tīmulēs arī turpmāk ekonomiskos konfliktus uzņēmumiem, kas ir domicēlušies īrijā un strādā Eiropā. Kā arī, piemēram, tiks uh, arī atmaksāti kredīti, gribētu arī uzdot jums jautājumu, vai jūs mainīsiet savu nodokļu sistēmu? jo ļoti daudz uzņēmumu ir izguvuši labumu no šī dabula airiša. Paldies, Nesa Čilders. Paldies. Labu pēcpusdienu. Kā jūsu domājat, ka citi partneri jūs uztvers nopietni, sakot, ka jūsu nostāja ir arī ļoti neskaidra par CCTB. Tad retrospektīvi ir kapitalizēta banku nozare. Par šo visu nekas netiek teikts. Arī ņemot vērā visu šo nodokļu vienošanās veidu. Minister. Lūdzu, ministra kungs, liels paldies! Paldies jums visiem par jautājumiem! Jautājums par finanšu pakalpojumu industriju. Ļoti svarīgi. Esam maz ekonomika, 38 tūkstoši darba vietas. Tad ir arī jāsāvi guvumi no Brexita, tā kā Londonas City vairs nebūs Eirozonā. Tad, kad Brexit noslēgsies, tad uh, City kompānijas meklē citas vietas. Zin, noteikti zinat, ka alternatīva ir Eiropas pilsētas un arī Dublina. Saņemam arī tiešām daudz lūgums attiecībā uz Dublinu. Simts liels uh, Londonas City kompānijas apkopo informāciju. Uh, un uh, par to, kāds būtu nodokļu režīms, ja viņi dotos uz uh, Dublinu. Nu, tāpat tas attiec uz citām pilsētām - Frankfurti, Amsterdam, Parīzi. Tad ir arī uh, kompānijas Amerikas Savienotajās valstīs, kuras arī pirms uh, Brexita būtu devušās uz Britu salām, bet tagad raugās uz mums. Ir zināms, jā, priekšrocības, bet nu lai nu uh, kāda būt arī vienošanos ar Britiem, ir mums jāgatavo arī savs B plāns. Jūs arī tad uzdevāt jautājumu par trim soļiem, lai izvairītos no eh, nodokļu nemaksāšanas. Pirmā lieta ir jāizteno tas, par ko jau esam vienojušies. Un, nu, tā ir jābūt galvenai lietai Eiropā. Jums ir jāīsteno tas, par ko vienojamies visā Eiropā. Uh, arī OECD līmenī, tad jau uh, izmaiņas būtu milzīgas uh, šajā ne, nodokļu nemaksāšanas jomā, ja arī katru valstu līkumiem būtu jāatspūgļo ECD principi, jāmaksā nodokļi tur, kur notiek ekonomiskā aktivitāte. Lūk, ja tas tiktu īstenots, tas arī palīdzētu. Treškārt, ja arī būtu brīva informācijas plūsma, arī te ir ievērojami progresēts OECD līmenī par informācijas apmaiņu no ienākumu iestādes uz ienākumu iestādi dažādām jurisdikcijām, bet nu viena lieta, ko vēlos izcelt, ir tāda, ka Eiropā, OECD līmenī mēs pieņemam uh, apņemšanās lēmumus, kas netiek īstenoti ja tas tā nenotiktu, tad no problēmām varētu efektīvāk izvairīties. Tad arī par kapitālu īstenošanu, jun, uh, Junker plānu, tas ir ļoti labs. Bet īrijām ar to ir problēmas, jo mūsu nodokļu noteikumi mums īsti neļauj uh, to visu īstenot. Bet, nu, Mēs progresējam privāto partnerības projektiem, arī veicinām šos kapitāla investīcijas, lai tikai 25% tiktu atvēlēt šai fiscal space. Būs noteikti arī vēl uh, vairāk iespējas izmantot resursus, lai restruktūrētu nozars. Mēs atbalstām Junkeru kapitāla plānu. Mēs redzam, ka tam ir liels priekšrocības. Tālāk bija arī jautājums par to, kā tikai īrijā tas viss notiek. Nu, tas nav gluži tā, ka tikai īrijā tas notiek ja jūs redzat, kāda ir starptautiskā prāse, prakse un analīze par visām dalību valstīm, ir vairākas valsts, kur ir šāda situācija. Visi jau zina, par ko es runāju, nevēlos tās uzskaitīt, ko ir šī uh, dubultie nosacījumi. Īrija vienkārši ļoti veiksmīgi ir piesaistījusi ārvalstu investīcijas, iepriekš minēto iemeslu dēļ. Uh, Mēs runājam angļu valodā, esam Eirozonā. Daudziem šiem uzņēmiem ir ļoti vienkārši atvērt savus uzņēmumus pie mums. Tā ir ekonomiskā aktivitāte. Apple labā strādā 6000 cilvēki. Šīs. Tad nu, šī lieta nav aktuāla tikai īrijā. Ja. Uh, tālāk arī bija vēl kas līdzīgs kādā citā jautājumā. Šīs neatbilstības izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, ja viss tiktu īstenots, tad būtu atbilstīgi tālāk par CCCTB. Es jau atbildēju šo jautājumu. Esmu apņēmis pilnstrādāt ar Eiropas kolēģiem, ar Moskavisī kungu. Uh, īpaši uzsveru to, ka prioritāti jāpiešķir hibrīda situācijai, kāds ir atspoguļot šajā dokumentā, un par to, ka ir jāatrisina nodokļu atšķirības ar dažādām jurisdikcijām. Tas nu ir šī dokumenta prioritāte. Lūk. Mēs strādājam ar kolēģiem, lai nonāktu pie labākiem risinājumiem. Thank you very much. Uh... Liels paldies, ministra kungs! Šis bija ļoti interesants dialogs kur esam risinājuši vairākus aktuāls jautājumus. Ir bijušas daudz diskusijas par nodokļiem. Un arī jā, tad, tad turpināsim cieši sadarbību, lai stiprinātu es tiesisko satvaru un arī noteiksim principiāli atbalsts ICTB, tur, kur tas ir jādefinē. Un tad arī neizmirsīs nevienu svarīgu elementu. Arī Brexit, protams, un mūsu ekonomiskās pārvaldības jautājums. Liels paldies! Turpināsim ciešo dialogu ar jums, ar valdību citiem ECOFIN deputātiem. Varam noslēgt šo sesiju. Un arī tagad aicinām Degindus kungu piedalīties nākamajā dialogā par struktūra fondiem. Paldies, Gotiekungs!